bu demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem saskaņā ar reglamenta 135. pantu. Sāksim ar. Z tych punktów projekt kambodżańskiej ustawy. Sāksim ar pirmo punktu, un tie ir Kambodžas likumprojekti par nevalstiskajām organizācijām un arotbiedrībām. Tagad vēlos dot vārdu šīs rezolūcijas autoriem. Un pirmais izteiksies Maragala kungs. Divas minūtes, lūdzu. Gracias, presidente. Como es obvio... Paldies, priekšādātāji. Mēs atbalstām šo rezolūciju. Arī daudzi pārējie atbalsta uh, šo rezolūciju, un kā rezolūcijas autori mēs ceram, ka visas politiskās grupas mums pievienosies. Mēs redzam, ka atkārtoti tiek paustas bāžas par situāciju. Mums tiek vēstīts, ka šī situācija tiek izskatīta, Nav pagājis pat pusotras gads, kopš pēdējo reizi mēs skatījām šo jautājumu 2014. gada janvārī. Šķiet, ka šeit ir eh, nesamierināmas pretrunas. No vienas puses mēs varam runāt par ekonomisko uzplaukumu un labklājību, un no otras puses eh, cilvēktiesību un tiesiskumu pārkāpumiem. Ir jādomā arī par sociālajiem un darba likumiem. Kambodžā valdība ir iesniegusi likumprojektu, kas šķiet vispār nerespektē uh, pamat pulcēšanās tiesības, sociālas debates. Šīs likumprojekts vēršas pret nevalstiskajām organizācijām un arotbiedrībām. Šiem cilvēkiem vajadzētu būt galvenajiem spēlētājiem tiesību izstrādē. Tas viss notiek laikā, kad mēs dzirdam arvien vairāk runu par to, ka mazie zemes īpašnieki tiek izdzīti no savas zemes, tiek uh, virzīt uz priekšu netaisnīga politika lauksaimniecības jomā. absolūti tiek eh, nerespektētas cilvēktiesības. Vajadzētu arī padomāt par mūsu patēriņa tradīcijām. Piemēram, šīs lielās cukuru plantācijas liek mums arvien vairāk eh, lietot eh, saldinātus dzērienus un tā tālāk. Mums ir jāpadomā, vai šajā iniciatīvā nevajadzētu iekļaut kaut ko vairāk nekā tikai ieročus. Tātad viss izņemot ieročus, bet neko nedrīkst darīt, ja netiek nodrošināts tiesības. Varbūt mēs to varētu likt klāt klāt priekšlikumu. Tagad dodu vārdu Ignacio Korau vienu minūti. Paldies, priekšādētāji! Domāju, ka mums vajadzētu padomāt par to, kas finansē šo notikumu attīstību Kambodžā. Mēs redzam, ka ir organizācijas Kambodžā, kas aizstāv šo likuma projektu iniciatīvu. Mēs redzam, ka šeit saskaramies ar milzīgām problēmām. Ja šis likumprojekts tiek pieņemts, tad eh, arotbiedrība brīvības un pulcēšanās brīvības uh, tiks ievērojami ierobežotas, līdz ar to mēs vairs nevarēsim izmantot uh, galveno instrumentu tālākai valsts attīstībai. Šīs rezolūcijas mērķis ir nodrošināt, lai šis likumprojekts netiktu pieņemts. Mēs vēlamies turpināt dialogu, mēs vēlamies tālāk virzīt uz priekšu attīstības projektus, tā lai Kambodžas iedzīvotājiem nākotne būtu uh, labāka. Paldies! Tagad eh, nākamais eh, šīs rezolūcijas autors eh, Demis Makerkungs. Lūdzu, vienu minūte. Jā, priekšādētāji. Kambodžā valdības partija ar apstrīdētu likumprojektu vēlas ierobežot pulcēšanās brīvību. Kopš 1997. gada pie varas ir pārtīja, kas vēlas piespiest, lai visas arotbiedrības reģistrētos un ziņotu par savām aktivitātēm un finansēm. Premjers baidās, ka nevalstiskās organizācijas un arotbiedrības tiks izmantotas ārvalstu spēku uh, slēpšanai, kas vēlas izmainīt režīmu valstī. Ar pašu režīmu ir grūti sazināties, viņi neatzīst, ka 5000 NVO vajadzētu regulēt. Uh, notiek slepenas debates, un parlaments eh, ir apstiprinājis šo likuma projektu. Pilsoniskā sabiedrība aktīvi mobilizējas. Vēl vakar bija eh, demonstrācijas, kurās piedalījās simtiem iedzīvotāju, kurus uztrauc demokrātija. Mēs gribētu aicināt valdību izskatīt likumprojektus, eh, konsultējoties ar pilsonisko sabiedrību, un ar šo rezolūciju mēs ceram izdarīt spiedienu uz valdību. Tagad vārds Lenārs kungam. Yes, thank you very much. Uh, Paldies priekšādātāji, paldies arī komisārai Malmstrēmē par to, ka viņa ir palikusi pie mums šajā pēcpusdienā, patiešām to novērtējam. Man ir prieks, ka Eiropas parlamentam ir tik vienota nostāja, kas balstās uz to, ka pilsoniskai sabiedrībai ir eh, jāplaukst un arī demokrātijai ir jāplaukst. Tikai šādā veidā arotbiedrības varēs funkcionēt. Tātad šeit ir runa par divām ļoti būtiskām ziņām eh, Kambodžas valdībai. Lūdzu atsauciet likumu par asociācijām un NVO un atsauciet arī likumu par arotbiedrībām. Nodrošiniet, lai tālākie tiesību aktu projekti šajā jomā atbilstu savstarpēji atzītām pamattiesībām un tiktu pieņemti iekļaujošā procesā, kur ir paredzēts dialogs ar iesaistītajām pusēm, ar nevalstiskajām organizācijām un pilsoņisko sabiedrību. Paldies! Paldies! Paloma Lopesa Bermejo, viena minūte, lūdzu. Gracias, presidente. El Parlamento. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas parlaments pieprasa, lai komisija parakstītu brīvās tirsniecības vienošanos un lai lielie multinacionāli uzņēmumi atzītu traģiskās sekas, kādas ir bijušas e, tirzniecībai. Mazi lauksaimnieki tiek izdzīti no savas zemes un darbinieki tiek izmantoti. Mēs redzam, kas notiek Kambodžā Šeit ir jāiesaistās arī startautiskai darba organizācijai, ir jāievēro tās noteiktie standārti. Ir jāskatās, ko dara lielā agroindustrija. Mēs nevaram runāt tikai par pamatnosacījumiem, ir jādomā arī par zemes īpašnieku tiesībām uz savu zemi vajadzētu nodrošināt, lai, šā, lai šī tik slikti attīstītā valsts uh, ietu pa pareizo ceļu. Paldies! Marietē Šāke. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšādātāji, komisārs kundze, godāmie kolēģi. Mēs visi esam uztraukušies, ka vitālā loma, ko spēlē Kambodžas pilsoniskā sabiedrība un apmēram 5000 reģistrēto NVO, tiks tagad uh, apklusināti ar šo likumprojektu. Tas saistās ne tikai ar Kambodžas, Kambodžas konstitūciju, bet arī ar starptautiskajām saistībām, ko valdība ir uzņēmusies. Mēs esam cieši apņēmušies uh, veicināt cilvēku tiesības. Eiropas Savienība ir iztērējusi apmēram 410, tūkstu, 410 miljonus uh, eiro Eh, cilvēktiesību respektēšanai. Līdz ar to mēs vēlamies, lai Kambodžas varas iestādes saprastu brīvību ļoti augsto lomu, kas veicina pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskā sabiedrība ir ļoti svarīga daļa ilgspējīgā attīstībā un izaugsmē. Tas iet roku rokā, un tieši tāpēc mēs gribam, lai Kambodžas valdība respektētu pilsoniskās sabiedrības asociāciju tiesības. Thank you, Will. Paldies! Tagad uh, Vaidenholzer kungs viena minūte. Paldies, priekšādētāji! Kambodža ir uh, viena no vissarežģītākajām valstīm uh, šajā pasaulē. Polopota režīms nogalināja uh, tūkstošiem cilvēku, un uz šo valsti vēl ir viena guļas ēna aiz eh, šīs, eh, šīs valsts vēsturē ir ļoti daudz smagu gadu, kad ir ļoti ierobežotas cilvēktiesības. Tikai pēdējo gadu gaitā ar pilsoniskās sabiedrības iesaistību ir eh, izdevies situāciju uzlabot. Huna Zena režīms uh, vēl ar vienu mēģina izrādīt spaidus. Mēs redzam, ka nevalstisko organizāciju un arotbiedrība loma tiek arvien ierobežota. Uh, Šādu fenomenu mēs eh, pazīstam arī citās jaunajās ekonomikās, bet ņemot vērā Kambodžas vēsturi, vajadzētu darīt eh, visu, kas ir mūsu spēkos, lai eh, Kambodžas demokrātiskie centieni jau pašos pirmsākumos netiktu apslāpēti. Paldies! Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Marks Tarabella. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kundze, godāmie kolēģi. 30. Eh, eh, janvārī arotbiedrību darbinieki izgāja nopaņas ielās, lai parādītu savu pretestību um, jaunajiem likumprojektiem par nevalstiskajām organizācijām, ko eh, iesaka Kambodžas valdība. Šie likumprojekti pilnībā ierobežos vārda brīvību. Šie darbinieki jūtas arvien vairāk apdraudēti. Pirms deviņiem gadiem es vadīju misiju Kambodžā no Eiropas parlamenta, lai pārbaudītu, vai progress turpinās, un bija runa par cilvēktiesību ievērošanu. Kā tikko atgādināja kāds no deputātiem, Kambodžai ļoti interesē attiecības ar Eiropas Savienību, jo mēs piešķiram naudu un iestāmies par attīstības politiku. Tieši tāpēc mums vajadzētu organizēt misiju, lai pārbaudītu, vai e, Kambodža iet pa pareizo ceļu, un e, varbūt mēs varētu paskatīties, vai šī palīdzība ir nopelnīta un vai Kambodža patiešām iet pareizajā virzienā. Paldies! Tagad uh, sāksim brīvā mikrofona procedūru. Gribētu jūs informēt, ka došu vārdu vienam cilvēkam no katras politiskās grupas. Paspiešila kungs. Paldies, priekšādātāji. Es ar ļoti lielu interesi noklausījušajās. Savā valdībā bija atbildīgais ministrs par civilu kodeksu, kur ir atrunātas pilsonisko organizāciju tiesības. Šis ir vitāls process jebkurā demokrātiskā valstī. Mums vajadzētu nodrošināt, lai Kambodža pieņemtu tādus tiesību aktus, kas atbilst Eiropas standartiem. Ikvienai NVO ja tā atbilst likuma prasībām, ir jābūt tiesībām tikt reģistrētai, un valsts nedrīkst nepieļaut šādu organizāciju izveidi Kambodžā. Tas ir patiešām pozitīvi, ka mēs to sakām un ka mēs to piesaistām finansiālajiem atbalstam, ko mēs sniedzam Kambodžai. Ja Kambodža nemainīs savus likuma projektus, tad mums vajadzētu apturēt finanšu plūsmu. Paldies. Tagad Frunzulikas kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Gribētu paust savas bāžas par likumprojektiem, eh, ko ir pieņēmusi Kambodžas valdība un kas ierobežos pulcēšanās un vārda brīvības eh, biedriošanās eh, brīvības un kas mm, pārkāps konstitūciju, ievērojami pamazinot pilsoniskās sabiedrības lomu Kambodžā. Likuma projekts par asociācijām un nevalstiskajām organizācijām smagi ietekmēs pirmā līmeņa NVO, sadarbību ar NVO un arī cita veida attiecības ar Eiropas Savienību un Eiropas Savienības dalību valstu attīstības un sadarbības programmas. Tā kā NVO ir uh, devušas savu ieguldījumu valsts rehabilitācijā un rekonstrukcijā pēdējos 30 gados, un tā kā Eiropas Savienība ir lielākā partnere attīstības sadarbības jomā, balstoties uz uh, cilvēktiesību pamatprincipiem, kas ir noteikti starptautiskajā cilvēktiesību deklarācijā, mums vajadzētu aicināt valdību nekavējoties atsaukt šo likumprojektu. Par pasavu Ivan Jakovčič. Ivans Jakovčič. Liepa, gospodine. Paldies, priekšādātāji. Pēc tā, ko Kambodža ir piedzīvojusi pēc kariem un traģēdijām, kas eh, ir skāruši Kambodžu, mēs cerējām, ka šī valsts varēs panākt progresu. Diemžēl Kambodža virzās pagātnē, nevis nākotnē. Zemes piesavināšanās arotbiedrību tiesību ierobežošana, viss, kas tiek darīts, lai vērstos pret nevalstiskajām organizācijām un pulcēšanās brīvību un vispār cilvēktiesībām, norāda, ka Kambodža um, virzās atpakaļ. Mēs jūtam līdzi šai valstī un mēs uh, ceram, ka tā varēs sadarboties ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienībai vajadzētu noteikt skaidrus principus. Mums ir tiesības un mums vajadzētu uh, Eh, Kambodžai pieprasīt, lai savā likumdošanā tā iekļauj pamatiesības, kurām mēs ticam un kas ir jāpieņem šajā valstī, eh, ieskaitot visus eh, svarīgākos elementus. Kas tālākungs? Šeit ir runa par trīskāršu uzbrukumu. Tas ir uzbrukums cilvēku brīvībai, uh, starptautisko organizāciju eh, tiesībām un arotbiedrību tiesībām. Kambodžas premjers kļūst arvien autoritārāks. Šis likums, eh, diemžēl, to ļoti skaidri pierāda. Paralēli likumam par kibernoziedzību, eh, kura tekstu mēs vēl nezinām, bet kur arī ir runa par vēršanos pret brīviem viedokļa izpaudumiem internetā. Uh, Mums vajadzētu pieprasīt vairāk. Vajadzētu nodrošināt, lai saskaņota tirdzniecības politika tiktu izvērsta un lai mēs varētu nodrošināt labāku situāciju visām valstīm šajā reģionā. Es gribētu norādīt, ka pulcēšanās tiesības nav uh, kompromiss. Tieši tāpēc mēs aicinām, lai komisija pieprasītu komaģas valdībai atteikties no šīs iniciatīvas. Paldies, kas tādā kungā. Morvai kundze. Paldies, priekšādātāji. Es negribētu šeit nevienu provocēt. Es patiešām ceru, ka Jums patiešām ir uh, austiņas uzliktas, komisārs Kunze, tāpēc, ka es gribētu jums uzdot jautājumu, vai jūs manī klausāties, vai jūs esat dzirdējusi par Judītas Simons lietu. Viņa ir arotbiedrības uh, vadītāja, viņa bija arotbiedrības vadītāja Ungārijā, ļoti populāra līdere, un viņa nesen uh, ielika cietumā uz trīs gadiem saistībā ar viņas darbību kā arotbiedrības vadītājai. Šie apstākļi ir patiešām aizdomīgi. Visa valsts par viņu uzzināja 2006. gadā, kad uh, policija brutāli vērsās pret demonstrantiem Budapeštas ielās. Tā bija viņa, kas aicināja savus kolēģus nepaklausīt saņemtajām pavēlēm. Patiešām smieklīgi, ka demokrātiskā valstī var notikt kaut kas tāds. Tagad eh, komisijas vārdā komisāra Cecīlija Malmstrēma. Paldies, priekšsēdētāji, godāmie deputāti. Šķiet, ka mēs spriežam par Kambodžu. Atgriezīsimies pie Ungārijas situācijas kādu citu reizi. Kā daudz no jums norādīja, Kambodžai patiešām ir ļoti dzīvīga pilsoniskā sabiedrība, ļoti daudz NVO un asociāciju, kas darbojas dažādās jomās. Kambodžas valdība vairākus gadus ir teikusi, ka Eh, visaptrošs likums par asociācijām un NVO bija vajadzīgs, lai nodrošinātu vienkāršu un saurdzumu regulējumu šai nozarei. Eiropas Savienībā ļoti cieši sekojām līdzi eh, šai rīcībai, kopš pirms daudziem gadiem parādījās ideja par šādu likumu. Uh, Likuma projekti ir tikuši apspriesti gan neoficiālās, gan oficiālās sanāksmēs, kur tikās Eiropas Savienības un Kambodžas vadība. Mūsu vēstnieki ir ļoti aktīvi un, un viņiem ir ļoti daudz kontaktu dažādos līmeņos, lai nodrošinātu, ka šī darbība ir skaidra un uh, caurredzama. Mēs viņiem skaidri norādījām, ka viņu plānot tiem likumiem vajadzētu veicināt pulcēšanās un vārda brīvību Kambodžā, nevis to ierobežot. Mēs norādījām, ka demokrātiskajiem procesiem ir jābūt sauredzamiem, un eh, tur ir jāparedz arī eh, saprātīgas konsultācijas ar visām pusēm. Kulturālais dialogs ir jebkuras demokrātijas pamats, tātad te ir runa par dialogu ar pilsonisko sabiedrību, ar privāto nozari un tā tālāk. Tikai šādā veidā valdība varēs ņemt vērā um, likuma projektu subjektu vajadzības. Šāds iekļaujošs process ļaus valdībai pieņemt likumus, kas patiešām būs tautas interesēs. Kambodžas Nacionālajai asamblējai šeit ir jāspēlē ļoti nozīmīga loma, tāpēc mēs apsveicam Nacionālās asamblējas lēmumu organizēt konsultācijas par NVO likumprojektu. Šīs konsultācijas jau ir sākušās. Mēs ceram, ka rezultāti tiks atainoti likuma tekstā. Protams, Tāpat ir ļoti nozīmīgi, kā daudz no jums norādīja, kontaktēties partneru starpā, jākontaktējas starp Eiropas Savienības parlamenta deputātiem un arī Kambodžas parlamenta deputātiem. Ir jāveicina cauredzamība un iespējas pārbaudīt un cieši sekot līdzi likuma projektu attīstībai. Mēs turpināsim kontrolēt situāciju un notikumu attīstību. Laikā, kad pilsoniskā sabiedrība un uh, NVO ar vien saskaras ar ierobežojumiem un šķēršļiem daudzās valstīs. Kambodžai ir iespēja pierādīt, ka tā ir apņēmusies stiprināt uh, savu, dem demokrātiju savā valstī. Paldies! Eh, paldies, komisārs kundzei! Tātad paldies komisārs kundzei, esmu saņēmis rezolūcijas priekšlikumus. no FDD, GUE, NGL, EKR, EPP. Un apvienotiem Eiropas kreisajiem, tāpat arī ALDE un sociāldemokrātiem.